plāno par šo jautājumu diskutēt un panākt patiesu risinājumu. Dalību valstīm ir nepieciešams rīkoties, jo kamēr padomē uh, netiek virzīt uh, šī jautājums un spriekš un panākt vienotā nostāja, tad uh, mēs varam Eiropas parlamentā turpināt to visu diskutēt, bet nekas īsti nenotiks. Mūsu nostāja ir absolūti skaidra, bet, diemžēl, padomē uh, lieta netiek virzīta uz priekšu, šķiet nav viņiem ir izpratnes. Bet padom, parunāsim tagad par tiesisko pamatu, vai tā ir jābūt uh, tiesībām brīvi pārvietoties, vai arī runa būs par uh, tiesības par izvēlēties savu uzņēmuma mītni, vai arī uh, citi uh, tiesiskie uh, pamatie, tie, manuprāt, juridiskajiem dienestiem būtu nepieciešams sanākt kopā un atrisināt šo jautājumu, jo, manuprāt, ja juridiskais dienests varētu vienoties, tad mēs varētu gaidīt to, ka padomu panāks vienotu pozīciju. Savādāk būs tā, ka dalība valstis meklēs kādus citus risinājumus, kādus citus veidus, kā var atteikties no pieņemšanas. Un tāpēc arī lūdzu Somijas prezidentūra rīkojieties. Paldies! Lielas paldies, Paspšila kungs! Tagad divas minūtes tiek atvēlētas Garcia del Blanka kungam. Lielas paldies priekšsēdētāji, ministrs kundze, dāmas un kungi. Liels uzņēmums, kas darbojas Eiropā, darbojas ļoti stabilā, uh, politiski drošā vidē. Un um, ir tikai loģiski, ja mēs uzdodam jautājumu par uh, darbības aspektiem šādā uzņēmumā, kā, ar ko nodarbošas uzņēmums, cik daudz ir darbinieku, kaut kāda pamata informācija. Tas ir tikai loģiski, ka mēs pieprasām šādu informāciju. Ir uh, uzņēmumi, kas šādu uh, uzņē, informāciju arī publisko. Piemēram, Netflix ir publiskojis par pagājušo gadu datus 5,5 miljardi eiro bija ienākuma formā, da, kaut kāda daļa bija kā peļņa. Arī tika sniegta informācija par Spāniju tieši Netflix darbība. Uh, bet viņi ir samaksājuši tikai 300, 3000 nodokļos, un tas ir ļoti maz. Tad kā lai to izvērtē, mums ir nepieciešami attiecīgie instrumenti, lai tiešām nodoklis tiktu samaksāts darbības vietā, jo ir ļoti daudz uzņēmumu, kas nāk no ārienes un, un strādā šeit mūsu iekšējā tirgu. Uh, un nodokļi netiek maksāti samaksāti. Ir šeit nodarbināti formāli cilvēki ar eh, tādiem riskantiem līgumiem. Un nav šīs pārskata atbildības. Mēs eh, gribam, lai būtu ilgspējīga attīstība, caurskatām modeļi. Uh, Un e, cilvēki raugās uz valstu valdībām, kas nevienmēr ir spējīgas atrisināt nodokļu jautājumus un atbildēt pamatoti uz e, iedzīvotāju uzdotiem jautājumiem. Paldies. Jā, kolēģi Garikano. Garikano kungs, viena minūte. Senjora ministra, gatis, e, Mr. Chairman. Ministrs kundze, paldies priekšsēdētāji šodien parlamentā mēs gribam uzdot ļoti vienkārši jautājumu, kas ir arī atbildāms. Mēs gribam, lai būtu caurskatāma atbildība. Mēs gribam uh, saprast, cik daudz un kur tiek nomaksāts nodokļu formā, uh, kur mēs varam iegūt šādu informāciju. Uh, Mēs gribam arī saprast, kādā veidā uzņēmumi darbojas saskaņā ar likumdošanu. Ja mums nebūs šīs informācijas, mēs nevarēsim atbildēt uz citiem jautājumiem, un mēs parlamentā nevarēsim gūt arī mūsu iedzīvotāju uzticību, nevarēsim atgūt to cilvēku uzticību, ja mēs nespējam šeit parlamentā atrisināt šo jautājumu vai dot vienkārši atbildus jautājumu, kāpēc uzņēmumi daži nemaksā nodokļus visā pilnībā. Mēs sākam diskusijas 2017. gadā, jautājums ir iesaldēts padomē, virzība nav pietiekama, un tāpēc mums ir jārīkojas, lai mēs varam atgūt mūsu iedzīvotāju uzticību. Paldies! Tālāk, Hautalas kundze, pusotru minūti. Ministra kungs. Ministra kundze, es eh, domāju, ka jūs bijāt klāt kad eh, Somijas valdības deklarācija tika rakstīts sekojošais. Somija atbalstīs risinājumu, lai novērstu nodokļu paradīžu izmantošanu gan Eiropas Savienībā, gan citur pasaulē, lai kooperatīvā peļņa un ienākumi tiktu taksēti vienoti un caurskatāmi. Eh, un paldies par šo politisko īsmaiņu. Tas ir ļāvis Somijai arī atvērt jautājumu bloku, kas netika virzīts daudz gadu garumā. Šo piekdienu jūs, kā prezidentūras pārstāvi, varējāt izmantot šo lielisko iespēju, iemiesot mūsu valdības deklarācijā rakstīto. Uh, Ehm, mēs jums ticam, lūdzu, pārvariet arī šo blokādi padomē, un šeit parlamentā jums ir daudz draugu un atbalstītāji. Un vēršoties pie tām dalību valstīm, kas varētu eh, neatbalstīt šo priekšlikumu, gribētu eh, pateikt, ka mm, jums būtu jānokaunās un eh, nevajadzētu likt šķēršļus šai ziņā, un tā kā Somija ir caurskatāmības institīvu priekškalā, būtu ļoti svarīgi, lai jūs publiskotu būtu darba grupas, kas notika piekdien darba rezultātu. Jūs varētu publiskot to ar dalību valstu nosaukumiem un valstīm, kas ir bloķējuši šo priekšlikumu. Eh, paldies, tālāk Ferberkungs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka tiešām ir ļoti žēl, ka mēs šodien vispār noturam šo diskusiju, tāpēc, ka padome ir tāda nostājā, kas, manuprāt, būtu apšaubāma. Mēs jau esam runājuši par to, ka publiskiem pārskatiem e, par katru valsti ir jābūt, e, e, jābūt spēkā, un mēs esam to pieprasījuši, un pasaules gals nav iestājies. Tāpēc arī mums būtu nepieciešams padomāt par to, kā šo modeli attīstīt. Iepriekšējā sasaukumā Eiropas parlamentā mums nebija tik viegli. Mēs panācām līdzvarotu kompromisu, lai tik tiešām varam no vienas puses pasargāt uh, pamatotas uzņēmuma intereses, bet no otras puses sabiedrības pamatotās intereses. Un tāpēc arī šodien diskusijā jau tas ir izskanējis, ka padome ir darba grupe, uh, cienījamie padomes priekšsēdētāja. Uh, ja jums atkal ir nepieciešama diskusija plenārsēdē, lai jūs varētu vienkārši sākt darbu padomē, tad man ir jums ieteikums. Lūdzu, esiet stingri pret dalību valstīm un panāciet to, lai mēs varētu uh, ne tikai par tiesisko pamatu vienoties, bet arī par saturu, lai mēs varētu tik tiešām panākt to, lai Eiropas Savienībā nebūtu nodokļu paradīža un lai mēs nepieļautu šādu, šādu situāciju. Mēs nevaram neko teikt uz ārpasauli, ja pat Eiropas Savienībās iekšēnē mums ir nodokļu paradīzes. Paldies! Liels paldies Ferbera kungam un tagad pusotra minūte Velkenes kungam. Paldies priekšsēdētāji! Ministres kundze, jūs runājat par to, ka padomē tiek panākts progress. Es īsti neredzu šo progresu, jo trīs gadus mēs gaidam no dalību valstu puses uh, soļus uz priekšu ārkārtīgi svarīgā jautājumā par publiskiem pārskatiem par katru valsti, neskatoties uz Panamas dokumentiem, par Lakslīks un paradīzes dokumentiem, joprojām mums nekā nav. Caurskatāmība Eiropas Savienībā ir ļoti būtiska, un tas ir mm, vienīgais veids, kā mēs varam izvairīties no nodokļu nemaksāšanas. Mūsu iedzīvotājiem ir tiesības uzzināt, vai starptautiskie koncerni maksā nodokļus, un mēs jau varējām redzēt, ka daži kolēģi nestrādā cilvēku labā. Gan juridiskajā komitejā tiek runāts par to, gan arī diskusija netika noturēta, un tas arī nav korekti. Un mēs šeit Eiropas parlamentā varam teikt, ka padomē ir vienkārši jāiet uz priekšu. Mēs S&D atbalstam uh, virzību, un kā man ir teikt, jau ir teikusi kolēģi Regnerei, cevišķi Vācija ir tā valsts, kas šobrīd bloķē virzību uz priekšu, tāpēc arī būtu nepieciešams nevis uh, spēlēties eh, uz priekšu, bet eh, vai varētu lūdzu parunāt ar kolēģiem no Vācijas, eh, lai viņi varētu piekāpties un panākt vienošanos? Paldies! Liels paldies Valkana kungam! Kovažika kungam vienu minūti tagad. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji, ministrs kundze! Šis priekšlikums, kas ir saistīts ar starptautiskiem globāliem uzņēmumiem, veicina lielāku caurskatāmību un uh, peļņas pārvirzīšanu. Tas ir pozitīvi ne tikai uh, valsts ieņēmuma dienestiem, bet arī maziem uzņēmumiem, jo uzņēmumi konkurē ar lielajiem uh, uzņēmumiem, taču viņiem nav iespējas pa dažādām jurisdikcijām sadalīt savu peļņu, Tas vēlreiz uzsver, ka būtu nepieciešams aplikt ar nodokli ienākumus tur, kur peļņa tiek gūta. Tas tiek veicin, liek veicināt arī digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem. Šobrīd varam redzēt, ka nodokļu sistēma nav piemērota digitālajai ekonomikai. Mums ir nepieciešams modernizēt noteikumus un tiesības, lai mēs varētu digitālo ekonomiku pienācīgi uh, aplikt ar nodokli. Mēs neesam pagaidām vienoti. Mums ir nepieciešams izveidot vienotu pieeju ne tikai iekšēnē, bet arī starptautiskajā arēnā. Paldies! Paldies Kovaržika kungam, Gigolta kungam tiek piešķirta vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Man tas ir viens no lielajiem pārsteigumiem un neizpratnes uh, aspektiem, kāpēc lielākā daļa dalību valstu vispār pieļauj, ka eksistē tādas nodokļu oāzes, nodokļu paradīzes tepat Eiropas Savienībā, un tad līdz ar to aizplūst nodokļu nauda gadiem ilgi. Sāc, šāda situācija tiek pieļauta, un nu nekas īsti netiek darīts. Tā vairs nav taisnīga konkurence, tā, tas nav taisnīgums arī nodokļu jautājumos. Tas nav iekļauts nevienā no mūsu programmām, ne sociāldemokrātu, ne uh, eh, sociālistu un arī mūsu programmā, zaļo programmā, mēs esam runājuši par to jau sen. 2016. gadā komisija to ir piedāvājusi, 2017. gadā mūsu parlaments to ir apstiprinājis ar ar lielu vairākumu, bet, protams, ar nelieliem grozījumiem, un tagad ir padomes kārta. Un tieši valdības ir tās, kas ir pret taisnīgu konkurenci un nodokļu maksāšanu. Un šeit ne jau tikai paradīzes valstis vēlas saglabāt status quo, bet arī Vācija. Ko īsti tas nozīmē? Mēs redzēsim, kas notiks piekdien, jo tad ir paredzēts tikties dalībvalstu pārstāvjiem, un tad redzēsim, vai lielā koalīcija mainīs savu uh, pozīciju, un līdz ar to, vai mēs panāksim vairākumu uh, Uh, šādam pasākumam. Tiešām mums ir nepieciešami pasākumi, lai svarītos pret nodokļu dempingu. Un tagad aicinu Karasa Kongu. Dāmas un kungi! Šajā diskusijā mēs varam skaidri redzēt, un tas ir tas pats, ko mēs dzirdējām jau no Žana Klauda Junkera. Blokādes notiek eh, nacionālajās eh, politiskajās spēlēs jo ir dažas valstis, kas vēlas būt pret Eiropu, nevis kopā ar Eiropu, un nākotni viņi mēģina kaut kā veidot. Tas ir netaisnīgi, un tas ir bezatbildīgi. Un tieši par to mēs tagad runājam. Par to, ka mums ir nepieciešami publiski pārskati par katru valsti Un tad šiem pārskatiem ir jābūt pieejama, un attiecīgi mēs varēsim iekasēt nodokļus. Mēs šeit runājam par caurskatāmību, par nodokļu taisnīgumu, un mēs esam pierādījuši to, ka tas īstenībā ir iespējams. Nu, piemēram, jūs varat redzēt, kā mēs, eh, ko mēs darām ar bankām tur, šie pārskati par katru valsti ir veiksmīgi, un 600 eh, miljoni eiro jau dažās gadījumos tiek uh, saražoti kādā valsti, kurā uzņēmumam, piemēram, nepieder, ne, uzņēmumam nav nodarbināts neviens darbinieks. Un uh, mēs nevēlamies, protams, neko slēpt. Mums ir jābūt lielākam taisnīgumam, lielākai atbildībai un mazākai blokādas iespējai un arī uh, Eiropas Savienībai eh, jābūt iespējai rīkoties, un tas ir jāparāda mūsu iedzīvotājiem. Lielas paldies Karasa kungam, un tagad aicinu kolēģi Fernandesa kungus. Paldies priekšsēdētāji! Mans kolēģis jau ir runājis par audiovizuālo platformu, un tas ir jaunais Netflix, jauna filma, kurā kurā spēlē Antonio Banderas, un tur tieši ir runāts par tādu mm, izvairīšanos stratēģiju, kā var nemaksāt, pārskaitot kaut kur citur, vai arī cit, cita finanšu veidos uh, izvairīties no maksāšanas. Tas ir ciniski. Tie, tie cilvēki, kas uh, uzņem šādas filmas, viņi īstenībā paši nemaksā nodokļus tur, kur būtu jāmaksā nodokļi. Uh, Mums ir jārunā par nodokļu likmēm, un varbūt tur mēs varam diskutēt, bet tomēr būtiskākais, ka mums visiem ir jāmaksā nodokļi, un nedrīkst pieļaut nekādu tādu juridisko iespēju, lai varētu izvairīties no nodokļu nomaksas. Informācija par visiem šiem jautājumiem ir plaši publicēta, un šeit nav nekāda problēma, tāpēc arī nav līdz galam skaidrs, kāpēc trīs gadus pēc direktīvas pieņemšanas šajā parlamentā padome vēl nav bijusi spējīgā panākt progresu sarunās, un tas īstenībā ir ļoti bēdīgi, tieši kā kolēģi ir teikuši, ka mēs uh, gaidām, lai diskusija notiktu parlamentā, lai varētu vispār uzsākties kaut kāda darbība, un tāpēc aicinu Somijas ministri, ka jā, mums ir paredzēts sarunas, mums ir paredzēts rezultāts. Paldies! Lielas paldies Fernandesa kungam, un tagad aicinu Kārls Barokons, viena minūte jums. Priekšsēdētāja kungs. Caurskatāmība un taisnīgi spēles noteikumi. Tas tiešām ir viens no būtiskākajiem pīlāriem taisnīgā sabiedrībā. Tas ir arī tāds patiesas nosacījums, lai varētu iekšējais tirgus funkcionēt. Un tieši tādēļ uh, pie šādiem noteikumiem, mums ir nepieciešams pieturēties, lai uh, iedzīvotāji varētu mm, uzticēties šādai sistēmai. Agresīva nodokļu plānošana arī piedar pie šāds izvairīšanas uh, variantiem, un tas uh, nāk par skādi mm, vidējiem, maziem, bet arī daudziem lieliem uzņēmumiem. Tāpēc ir nepieciešama tāda ļoti veselīga kontrola savādāk nebūs nekāda pamata mūsu labklājībai un demokrātijai. Mums ir jāparāda, ka Eiropas Savienība prot tikt galā ar šādām problēmām. Mums ir nepieciešami noteikumi tā, lai vidējiem, maziem, lieliem uzņēmumiem būtu visiem vienādi noteikumi. Paldies, Kārs Baro kundze, un tagad aicinu Tusonu kundzi. Merci. Paldies, godējumie kolēģi nebūs taisnīguma bez uh, fiskālā taisnīguma. Um, šeit ir arī sociāls jautājums. Katru gadu tūkstots miljārdu eiro tiek izņemti no uh, apgrozības, ne, mēs nesaņemam informāciju par to. Šo naudu varētu tiešām izmantot dažādu jautājumu risināšanai, piemēram, klimata pārmaiņu apkarošanai. Mēs nevaram atbalstīt eh, nodokļu paradīzes, mums ir eh, jācīnās pret terorismu. Uh, Uh, un uh, mēs nevaram vērst šo cīņu, ja mēs neapkarosim pašu būtiskāko. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis uh, spēr svarīgu soli un sakārto šo jautājumu. Paldies! Un mums ir viens deputāts pieteicies brīvajā mikrofona Belka kungs. Lūdzu! Paldies! Tik daudz jau ir sacīts. Un viena lieta, ko es gribētu teikt, ka tas jautājums, par ko mēs šobrīd runājam, ir daudz, daudz svarīgāks nekā tirgus, caurskatāmība, konkurence, ekonomika kopumā. Šeit mēs runājam par to, ka mums ir jāatgūst mūsu iedzīvotāju uzticēšanos. Kampaņā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām mēs noteikti visi esam aicinājuši, eh, lai šis jautājums tiktu galu galā risināts. Un tas ir arī ļoti pareizi, jo kopš 2017. Eh, gada, kad par šo jau ir nobalsots, tad būtu nepieciešams galu galā to visu panākt. Jā, mēs runājam par nodokļu caurskatāmību Eiropas Savienībā, bet īstenībā mēs esam tālu no tā. Padomu šobrīd to bloķē. Trīs vai pat vairāk prezidentūras pagātnē ir bloķējuši šo jautājumu, tāpēc es aicinu Somijas prezidentūru, jūs varat parādīt, ka esat līderi un varat panākt patiesas pārmaiņas padome un arī Eiropā ar šo dosie. Paldies! Paldies Belka kungam un Brīvais mikrofons ar to ir pabeigts, un nobeigumā aicinu izteikties Tuperēnens kundze lūdzu ministre. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Paldies par šo diskusiju. Paldies par jūsu komentāriem. Rūpīgi piefiksēju jūsu paustās bažas un informēšu savus kolēģus padomē. Ļaujiet man dažus vārdus pateikt par to, kas ir ticis izdarīts. Kas attiecas uz caurskatāmību nodokļu jomā Eiropas Savienībā? Automātiskās informācijas apmaiņas eh, tvērums saskaņā ar direktīvu par administratīvo sadarbību tika paplašināts piecas reizes. Piemēram, Nu, no, no 2018. gada nodokļu iestādes saņem piekļuvi ziņojumiem pa dalību valstīm attiecībā uz lielākajām multinacionālajām korporācijām. Tas ir labi. Otrakārt, no 2020. gada informācija par potenciālu agresīvu pārobežu nodokļu plānošanu eh, tiks pieprasīta eh, no nodokļu konsultantiem. Arī tas ir labi. Tomēr es vēlos arī uzsvērt, ka Somijas prezidentūra vēlētos virzīt uz priekšu šo konkrēto dosjē un strādā šī mērķa sasniegšanai. Varat būt pārliecināti, ka mums ir tādas pat intereses virzīties uz priekšu šajā dosjē, cik ātri vien iespējams kā jums. Mēs esam apņēmušies, un kā prezidentūra arī darīsim visu, ko varam, lai pēc iespējas tālāk pavirzītu uz priekšu šo jautājumu. Tāpat laikā, kā jau tas tika norādīts, es personīgi jūs informēšu par progresu padomē šajam dosjē. Paldies vēlreiz par šo ļoti saulēcīgo un svarīgo diskusiju. Paldies priekšsēdētāji! Paldies ministrei Tuprainens kundzei. Ar to noslēdzam debats par šo punktu. Šeit ir sagatavot sešu politisko grupu rezolūciju priekšlikums. Ar to noslēdzam debatas. Balsošana paredzēta ceturtdien. Darbu turpināsim rītdien no 9 līdz 14 un no 15 līdz 23. Darba kārtība ir publicēta Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Visiem novēlu patīkamu naktsmieru. Tie, kas vēl nav ēduši vakariņas, labu apetīti jums. Slēdzam šodienas sanāksmi.